bet uh, pēc prezidentūra nav saņēmusi, saņēmusi apstiprinājumu, bet uh, nekad neesmu saņēmusi oficiālu atbildi no padomas, tad bija sarunas un tas ir arī viss. Taču tagad, kad starp, starp institūciju vienošanās ir panākta, kad ir atrisināts jautājums pār ieviešanas aktiem un delģētajiem aktiem, un mēs varam iekļaut to visu regulatīvos dokumentos. Un jautājums arī, kas ir saistīti ar nacionālu ekspertu piesaisti šajos nolīgumos, divi gadi jau ir pagājuši. Izskatās, ka nu ir iespēja pabeigt šī dokumenta izskatīšanu un pat izmantojot diezgan vienkāršu procedūru. Nākamajā sanāksmē aprīlī visticamāk varēsim arī par to bals, balsot un attiecīgi plenāru sēdē maijā. Šis jautājums varētu tikt izvirzīts. Un tad dokumentu izskatīšanu varētu arī pabeigt. Labi! Šis bija septītais darba kārtības punkts, un tagad mums ir astotais darba kārtības punkts. Un arī šo mēs apspriedīsim aizslēgtām durvīm. Ā, nē, tas ir publiski apspriežams jautājums, neredziet. Mānos dokumentos ir teikts, ka tas nav publiski, bet ir. Okay, so everybody can stay. Labi, tad visi drīkst palikt. Change of view. Šeit mēs varam apmainīties ar viedokļiem ar komisiju par te tip rezolūciju. Varbūt jūs atcerāties, mums bija tāda ļoti smuka 8. jūlija rezolūcija, ko mēs pieņēmām pagājušajā gadā. Un šajā rezolūcijā mēs norādījām, ko mēs vēlamies pateikt sarunu komandai. Tā bija parlamenta nostāja. Tur bija dažāda veida ofensīvās un defensīvās intereses, un bija norādīts arī mūsu sarkanās līnijas. Protams, ir ārkārtīgi interesanti dzirdēt, ko komisija varētu mums teikt, kā komisija izmanto šo fantastisku skaisto rezolūciju ko mēs esam pieņēmuši 8. jūlijā. Komisija ir publiskojusi ziņojumus. Manuprāt, tas bija oktobrī, pagājušajā gadā oktobra beigās, un tagad mums ir izdevība pārunāt ar komisiju par, parunāt ar komisiju šo ziņojumu un paskatīties, kā mūsu rezolūcija tika izmantota sarunu gaitā. To mēs tagad uzzināsim. Ļoti labi, ka mums ir arī speciālists, kas bija arī iepriekšējā monitoringa grupā. Sveicam, sveicam galveno sarunu vedēju Hido Hubena kungs, viņš ir klāt. Un tagad lūdzu jūs varētu mums pastāstīt, kā komisija izmanto mūsu rezolūciju tīrniecības sarunās ar ASV. Lielas paldies priekšsādātā. E, īsa atbilde ir, mēs ļoti rūpīgi sakojam tam, ka, tam, kas tur ir teikts. Un ir tā, ka mēs tiešām piefiksējam visu, kas ir teikts jūsu jūlija rezolūcijā. Un šajā rezolūcijā jūs sniedzat informāciju, kas ir balstītas konsultācijām ar citām komitejām Eiropas parlamentā. Un varētu teikt, ka jūsu nostāja lielā mērā bija uh, saskaņā ar mandātu, ko bijām saņēmuši no padomes. Līdz ar to varam teikt, ka tas bija ļoti labs papildinājums visām vadlīnijām, kas mums jau bija no padomes puses. Tas Eh, par ko jūs tikko runājāt, ka mums ir nepieciešams saprast, kādas ir mūsu ofensīvās, defensīvās intereses, kādas ir mūsu sarkanās līnijas un veids, kā mēs centāmies to visu integrēt, ir eh, panākt to, lai jūsu lūgums panākt augstā līmeņa nolīgumu, šeit, lai tas tiktu ievērots un lai mēs bū, nu, mums būtu līdzsvarots risinājums. Un, manuprāt, komisija vairāk kārt ir teikusi attiecībā uz pirmo jautājumu, ja mēs runājam par uh, standartiem, TTIP nav paredzēts kā nolīgums, kas varētu rezultēties ar mazākiem standartiem jebkurā Atlantijas okeāna pusē. Malstrēmas kundze arī ir noraidījusi jau vairāku mēnešu garumā Eh, domu, ka mēs varētu ar ASV noslēgt tādu vienkāršoto līgumu ar vienkāršotiem, vieglākiem noteikumiem, un arī mūsu kolēģi no ASV pieturās pie šāda paša viedokļa. Mēs vēlamies, lai mūsu nolīgums būtu ambicios, mēs nevēlamies, protams, lai nesanāk tāda, situ... lai sanāk tāda situācija, ka būtu nelīdzsvarots līgums. Runāju tīri praktiski. Mums ir aptuveni 13 nodaļas, kas ir konsolidētas, šis ir nodaļu projekts, līdz ar to mēs darbojamies šobrīd pie tā, lai varētu panākt gala dokumenti, bet, protams, joprojām ir dažādas, dažādi atšķirīgi viedokļi. Varētu teikt tā, ka posteļā jau esam, ņemot vērā to, kādu rezultātu mēs varam sagaidīt. Tātad varam teikt, ka aptuveni puse sadaļu jau ir uz papīra projekta veidā. Pagājušā mēneša beigās mums bija pirmo reizi viedokļa apmaiņa jautājumā par uh, valsts iepirkumiem, un tas bija pēdējais aspekts, kas bija saistīts ar tarifiem un pakāpojumu tirzniecību. Mums notika ļoti garas un intensīvas sarunas par investīciju aizsardzību Un tāpēc pagājušajā gadā maijā mēs institūcijām iesniedzām priekšlikumu attiecībā uz investīciju aizsardzības reformu. Tika runāts arī par investīciju tiesu sistēmu, un mēs iesniedzām šo priekšlikumu institūcijām, un arī ar ASV pirms diviem mēnešiem par to tika runāts. Esam jau sākuši ar viņiem vest sarunas un redzēt, kādi varētu būt noteikumi attiecībā uz investīciju aizsardzību TTIP ietvaros. Vēl viena lieta ir saistīta ar nodokļiem, ar korporatīviem nodokļiem. Šobrīd mēs tieši par to runājam, strādājam ļoti cītīgi, un komisāri arī darbojas šajā jomā. Un jau pagājušajā nedēļā bija tikšanās, un arī šonedēļ piekdiena ir paredzēta. Jūs savā rezolūcijā paredzējat dažādus parametrus. Mēs esam pabeiguši uh, līdz gada beigām ļoti labu priekšlikumu attiecībā uz ilgtermiņa mērķiem, vides aizsardzību un darbinieku aizsardzību. Tas viss ir iesniegts ASV. Šobrīd varam konstatēt šādu stāvokli. Mēs esam aptuveni sarunu vidū, mēs esam gatavi iekļaut dažādus parametrus, kas bija jūsu rezolūcijā. Mēs ceram, ka līdz vasarai būs gatavs teksts par visiem sarunu gaitas aspektiem, un ASV pārstāvis teica, ka varbūt varētu jau šogad, kamēr Obama ir pie varas, pabeigt ar sarunas. Un šis ir labs izaicinājums, ko mēs labprāt gribētu pieņemt, bet te pašā laikā, protams, mēs saprotam, ka galvenais ir saturs, nevis smuks laika grafiks. Tātad, vēlamies no komisijas puses jums pateikties, paldies par jūsu labi izstrādātu rezolūciju un labprāt atbildēšu uz visiem jautājumiem, kas varētu būt deputātiem. Lūdzu! Labi, Tagad es nebūšu vairs priekšredētais šajā brīdī, es būšu tikai TTIP eh, dokumentā referents, un tāpēc atļaušos uzdot jautājumus. Es ļoti uzmanīgi ieklasēju jūsu dokumentu, un ir skaidrs, ka man ir ļoti skaidrs priekšstats par to, ko īsti nozīmē mūsu rezolūcija, un tagad jūsu vārdos, kas, kas tikko izskanēja, Nu, varu konstatēt, ka kauli bija tādi diezgan pliķi, bez gaļas, es vienkārši aprakstīju lietas, nekas vairāk. Nu, varētu teikt, ka arī ziņojumā ir kaut kas tāds. Mēs jau labāk gribētu ļoti konkrētas lietas. Par e-kultūru, piemēram, mūsu rezolūcijā skaidri un gaiši tika norādīts, ka mēs gribētu, ka, lai tiktu pieņemti Piemēram, jautājumi, kas ir saistīti ar uh, dzīvnieku labturību, tā lai dzīvnieku labturības standarti būtu tādi paši kā Eiropas Savienībā. Ja mēs runājam par tiem produktiem, kas nonāk Eiropas Savienībā no ASV, jautājums ir, kā jūs plānojat uh, šo priekšlikumu ņemt vērā jūsu sarunu gaitā. Un tad bija arī citi noteikumi piemēram, gads noteikumi, 14. pāns. Kā jūs plānojat šajā vispārīgajā nolīgumā par tirzniecību un tarifiem iekļaut mūsu priekšlikumu? Un tad jautājums par labumiem, kas būs trešajām valstīm. Dokumentā jūs runājat par jaunatīstības valstīm un runājot arī par to, ka tītipi ietvaros un sarunu gaitā ir nepieciešams ņemt vērā jaunatīstības valstu intereses, vai tas ir jautājums par standartiem, vai tas ir jautājums par kaut ko citu, vai tas ir preferenču jautājums, tad ko tas īsti nozīmēs tīri praktiski par pakalpojumiem. Mēs šeit pasakām, ka ka mums šobrīd ir noteikumi, kas ir saistīti ar disk diskriminācijas aizliegumu, vai tā joprojām ir jūsu sarunu nostāja, un vai jūs varat mums garantēt, ka beigās tas viss tiks iekļauts tekstā. Taču viens no svarīgākajiem jautājumiem ir šāds. Mūsu rezolūcijā mēs teicam, ka mēs vēlamies, lai būtu, lai būtu noteikumi, kas skartu federālo līmeni un štatu līmeni. Un vai jūsu dokumentā tas ir atspoguļos jūsu vārdos, jūs neko nepieminējat? Tad kā ir ar šo aspektu? Un tad par ilgspējību. Jā, protams, sadaļa ļoti skaista. Jūsu priekšlikumā šī ļoti jauka sadaļa. Bet uh, viena būtiska problēma ir tāda, ka šeit trūkst informācijas par to, kā mēs panāksim šo noteikumu ievērošanu. Tad jautājums ir, kā tad ir ārā uh, uh tiesība aizsardzība ar noteikumu ievērošanu. Mūsu rezolūcija, kā jūs atcerāties, neskaidri norādījām, ka mums ir prasības attiecībā uz šiem aspektiem dokumentā. Tikai tā vispārīgi ne neskaidri aptuveni kaut kas pateikts, jautājums par uzņēmumu piesāk, pienākumiem pieturēties pie ECO noteikumiem, tā arī bija no mūsu pamatprasībām. Tad varbūt jūs par to varētu pastāstīt vairāk. Un nobeigumā uzdošu vēl vienu jautājumu. Parlamentam viens no svarīgākajiem aspektiem bija šāds. Bija parlamenta dimensija vai sarunu gaitā jūs pieminējāt arī šo faktu? Un cik tālu mēs esam pavirzījušies attiecībā uz parlamenta dimensiju? Un tagad es ļaušu izteikties citiem ēnu referentiem. Emma Maklarkina būs pirmā lūdzu. Liels paldies par izteiktajiem komentāriem. Paldies arī komisija, ka tā ir ņēmusi vērā mūsu daļu, kas mums bija svarīgi šajā sarunu procesā. Manuprāt, dažas daļas jau mazliet ir novecojušas, labāk jau būtu, ja mēs varētu par šiem jautājumiem diskutēt ātrāk. Runājot par ziņojumu, varētu teikt, ka daudz jautājumu jau ir uzdoti, bet ir ļoti svarīgi pārliecināties par to, ka mēs vēlamies panākt visaptverošu un ambiciozu pat līgumu, un nebūs īsti pareizi, ja mēs pieturēsimies un pieļausim uh, nepietiekami ambiciozus piedāvājumus no ASV puses, piemēram, jautājums par uh, valsts iepirkumiem. Vēlos uzsvert, ka tā joprojām ir mūsu prioritāte un, ja ir paredzēts panākt vienošanos, kas būs tiešām visaptveroša, tad šo jautājumu mēs nevaram apiet. Jautājums par geogrāfiskajām norādēm, par to atkal un atkal tiek runāts. Jautājums, kā ir plānots šo jautājumu risināt, vai mēs runāsim par, eh, par eh, tirzniecības norādēm, par, eh, par zīmoliem, kā būs jautājums arī, kas ir saistīts ar maziem vidējiem uzņēmumiem. Manai grupai tas ir ārkārtīgi svarīgi, un portāls, par kuru tika runāts, arī būtu ļoti labs veids, kā varētu maziem vidēju uzņēmumi risināt jautājumus. Lūdzu. Thank you very much. Uh... Jā, paldies. Es apsvērtēju šo iespēju uh, vēlreiz runāt par transatlantisko sadarbību un uh, Prieks dzirdēt, ka ir uh, vienprātība starp ASV un Eiropas Savienību, ka nekāda pārsteidzīga līguma pieņemšana nenotiks, uh, pat neskatoties uz plānotajām prezidenta vizītēm Eiropā. Uh, jā, ziņojums mani apmierina, taču mans viedoklis ir nedaudz citādāks kā kolēģiem. Es domāju, ka ir svarīgi padomāt, cik lielā mērā Eiropas eh, parlamenta rezolūcija tikus ņemt vērā. Uh, Tā nebija perfekta rezolūcija, visi pieļāva kompromisu. Tā kā es neuzskatītu šo uh, rezolūciju par kaut kādu bībeli. Bažas šeit ir izskanējušas vairāk kārt, bet eh, man vislielākās bāžas rājas tas, ka nav pietiekami daudz iespēju pabeigt, teiksim, tirgus pieejamības nodrošināšanu, kaut vai, teiksim, runājot par publiskiem iepirkumiem. Un nevajadzētu sazīmēt smiltīs sarkanās līnijas, sarunās neko nevar panākt, ja ir augstas prasības no vienas puses, bet no otras puses nav nekādas manevrēšanas iespējas, jo pārāk daudz sarkano līniju savilkt. Jā, man patīk progress, kas attiec uz maziem un vidējiem uzņēmiem, un arī jautājums, eh, kas pacēlās manās tikšanās reizē ar Greenpeace pagājušā nedēļā. Daudz pilsoniskās sabiedrības organizācijas pauž bažas par to, ka ko nozīmēs sadarbība likumdošanas jomā. Uh, vai tas kaut kādā veidā neatstums malā Eiropas parlamentu un nacionālos parlamentus dalībvalstīs, kā arī citus demokrātiski vēlētus eh, spēkus. Varbūt šo punktu vajadzētu paskaidrot, nevis tikai pasakot, ko tas nozīmēs, bet eh, ko tad mēs te veidojam. Ko tad īsti nozīmē un kā izskatīsies sadarbība likumdošanas jomā nākotnē? Ne? un vai jūs nodrošināsiet to, ka uh, tiesības pieņemt likumus Eiropā netiks mainītas? Tālāk ir komentāri, kas neskan mikrofonā, tūk neko nedzird. Nākamais runātājs. Es gribētu paust uh, apmierinātība ar to, ka mums ir iespēja mm, paskatīties, eh, cik tālu mēs esam pavirzījušies sarunu procesā, ņemot eh, vērā, ka ir ņemta vērā parlamenta nostāja. Nu, un jūs ar pareizi sacījāt, ka mēs esam kaut kur eh, pa vidu visam sarunu procesam, un tā kā mm, kaut kādi jautājumi, acīm redzot, tiks atrisināti kaut kur uz vasarā, jūnijā, jūlijā, tad, kad mēs jau būsim saņēmusi, saņēmuši pašu tekstu, par kuru pašlaik notiek sarunas. Taču vēlos pievērsties dažiem punktiem un bažām. Mūsu prāt ir iespējams um, darba vietas zaudēšana Ļoti daudz mēs koncentrējamies uz pozitīvo visu, bet par atsevišķiem punktiem parlaments ir prasījis padziļinātu analīzi katrai dalību valstī, tieši analizējot konkurēt spēju, lai varētu izveidot noteiktu darbietu zaudēšanas prognēzi īsti tas ir pieminēts jūsu ziņojumā, bet tas nav tas, ko parlaments prasīja. Tam ir pievērsta sabiedrības uzmanība un mums eh, ir jāatrod ātrāk atbildes uz šiem te jautājumiem un šī problēma jāspēj risināt. Otrakārt, bija šī kopējā vēstule par publisko pakalpojumu neiekļaušanu, un vēsture ir runa par publiskiem pakalpojumiem 2B7 punkts, neizslēdz vispārējais ekonomiskas intereses pakalpojums. Nu, arī te ir skaidri jānorāda, kur tad mēs īsti atrodamies attiecībā uz pakalpojumiem. Mm, par to tika domās arī CETS sarunās. Data aizsardzības jautājums. Rezolūcijā ir prasīts iekļaut nepārprotamu normu attiecībā uz gads 14. pantu par personas datu aizsardzību bez nekādiem nosacījumiem. Uh, zinot, ka kaut kāda dati te netiek iekļauti, taču dati atgriezīsies kaut kad saruna, sarunu tematikā, un te mums arī savu skaidrā nostāju nedrīkstam pazaudēt. Un 2D2 par rezolūciju un pilnu ratifikāciju un īstenošanu Eh, ieviešot ILO darba eh, nodarbinātības standartus, tātad un šīs te starptautisko normu ievērošanu. Un uh, eh, informācijā mēs dzirdējām, ka par to vispār tiek runāts, bet mums ir jāturās pie šī punkta, jo mums tā prāt tas ir ārkārtīgi svarīgs tieši ilgspējīgas uh, attīstības sadaļai. Un parlaments ir uh, lūdzu aizvietot veco ISDS sistēmu ar jaunu sistēmu, nodrošinot, ka ES dalību valstu jurisdikcijas tiek uh, respektētas un publiskās uh, politikas mērķi tiek ievēroti. Un jūs esat piedāvājuši šo jauno sistēmu bet mums nav tādas skaidras atbildes no ASV. Vai ir par agru jau spriest, vai sistēma tiks aizstāta, vai arī turēsimies pie vecās, un pat mums, kā grupai, jaunā komisijas piedāvātā sistēma arī īsti neatbild uz visām mūsu bažām Mēs nevēlamies tādas virspusējas pārmaiņas, bet eh, nu, vēlamies mainīt šī procesa loģiku. Nu, te es apstāšos. L'avantage, c'est que ça m'évite de reprendre ce qui a déjà été dit, euh, notamment sur les études. Nu, labā lieta ir tā, ka man nav jāatgriežas pie ietekmes pētījuma un pie ilgspējīgas attīstības sadaļas saistošā rakstura. Es, eh, protams, eh, esam ņēmuši vērā parlamenta idejas, bet tad mēs esam, kaut, esam izdarījuši kaut kādas izmaiņas. Un, starp citu, šīs, kā jūs sakat, eh, virspusējās kosmētiskās izmaiņas reizēm prasa milzīgu sarunu procesu jo, un maina būtību. Ja, piemēram, šēl tiek mainīts ar mēju vai kaut kas tam līdzīgs Tālāk eh, kvotas lauksaimniecībā, par kurām ir sarunas ar ASV, būs apmēram par 300 tūkstošiem eh, lielopu gaļas. Un tad iedomājieties, cik gaļas nonāks Eiropas tirgu, kā nedrīkst drīkst eh, nedomāt eh, par eh, dzīvnieku selekciju, kas arī ietekmē cenas un lauksaimnieku ienākums Sa saistība ar tīsa. vai no tīras nonāksim pie tītipa vai otrādi, es gribu zināt, kā jūs ņemat vērā šo te pašu parlamentu rezolūciju par sarakstiem, par esošo situāciju. Uz kādu pamatu tad komisija vēd sarunas? Kā jūs prāt, TIZ un TTIP ir savienots? Et, um... J'ai cru comprendre que selon la Commission européenne, euh, l'ICS... Nu, kā es to saprotu, ISDS ir Eiropas kompetence, un tas e, noved pie tādas eh, jauktas kompetences, vai jūs varat e, sniegt man kaut, mums kaut kādu oficiālu komisijas nostāju. Jo, nu, viss te izskatās diezgan dīvaini, varbūt kaut kādi pārējas ieviešana. E, pirms ratifikācijas un pirms Eiropas parlaments būs ratificējis TTIP, bet eh, ISDS eh, sistēma būs eh, piemērojama trīs gadu periodā pat valstīm, kas nebūs ratificējušas vienošanos. Un tās varēs uh, iesūdzēt tiesā uh, pat, ja valsts nebūs ratificējusi TTIP. Euh, Daži īsi punkti no manas puses. Jā, nu uz mūsu jautājumu acīm redzot skaidri parāda to, kādā veidā Eiropas komisija tomēr neņem vērā parlamenta nobalsotos dokumentus. Mm, sarunu vēdēji nav to ņēmuši vērā. Un tas rada man lielas bažas, jo tas grauj demokrātiju. Jūs sagaidāt, ka vienošanās eh, tiks panākta pirms Obamas eh, pilnvaru termiņa beigām, bet es tam neticu. Un diez vai kavēšanās te būtu ļoti slikta. Ir uh, um, jāieklausās, piemēram, kandidātu izteikumos, tie mainās un tie ir ārkārtīgi atšķirīgi, paklausoties, piemēram, e, Klintonas izteikumos ir diezgan liela skepsa attiecībā uz šo vienošanos, tā kā caurskatāmības trūkums, ietekmu uz nodarbinātību un tam līdzīgi. Tā kā vajadzētu izkļūt no burbuļa un paskatīties ar jaunām acīm uz šo realitāti. Te ir uh, skartas uh, demokrātijas intereses, ekonomiskas intereses. Nu, un jā, tas ir saliktais, eh, saliktā vienošanās, tad tā arī vajag pateikt, un tā arī jāsaka Jo nevar teikt, ka mums ir kaut kāda tur uh, pagaidu vai iepriekšēja īstenošana pirms ratifikācijas. Un visbeidzot, lieta, ko es uzsveru visu laiku. Bet komisija negrib klausīties, un tas attiecas uz publiskā sektora iepirkumu. Tas ir būtiski svarīgs jautājums kā Eiropiešiem, tā amerikāņiem. Uh, Eiropas tirgus šai ziņā ir visatvērtākais pasaulē, bet ASV grib saglabāt darba vietas un rezervē ļoti lielu daļu amerikāņiem VU. Nu, viņiem ir tiesības to darīt, bet tā vietā, lai aicinātu šeit uz savstarpējību, Eh, tad mums ir jāprasa drīzāk sastarpēji par mazo uzņēmumu aktu. Nu, es piekrītu tam, ar ko jūs sākāt. Ja komisija atbilstoši neatbildēs uz parlamenta ziņojumu, tas mūs nostāda ļoti eh, nepatīkamā situācijā. Eh, tirdzniecības politikas komisija būs ārkārtīgi uh, neapmierināta, ja saņems uh, dalību uh, valstu paustos, uh, eh, paustās negācijas. Un mums ir uh, jārealizē šī iegulda, šī te iesaistīšanās tirdzniecības politikas veidošanā, un komisijai ir uh, jāmaina veids, kā tā reaģē uz parlamenta izstrādātiem dokumentiem attiecībā uz tītip ir panākts eh, ievērojams progress attiecībā uz lielāku caurskatāmību un demokrātisku uzraudzību. Tas ir labi, bet šāda veida ziņojums to ļoti apgrūtina. Ja mēs interkomisijā paņemam vienu jautājumu, kas šīs debatēs ir izskanējis, par pilnu vispārējais intereses eh, pakalpojumu izslēgšanu. Komisijas ziņojumā ir teikts, ka komisija uzskata, ka komisijas attieks uh, vai risinājums šim jautājumam pilnībā um, atbilst parlamenta vēlmēm. Bet šajā parlamentā mēs esam runājuši par to vairāk kārt To ir teikuši uh, lietotāji, to ir teikuši uzņēmumi, kas piedalās uh, publiskajā iepirkumā. Un to, cik negatīvi uh, eh, šīs te negatīvu sarakstu pieeja varētu ietekmēt procesu, neatkarīgi no tā, vai tiks izvēlēta ISDS vai citas strīdu izšķiršanas komiteja. Un uh, ņemot vērā šīs komitejas politiku un to, ka bija ļoti liela vienprātība šajā mm, sakarā, tas ir liels eh, sasniegums. Bet komisijas atbilde mums nekas nav jāmaina, e, sava nostāja tirdzniecības sarunās, šeit nekāda problēma nav, bet problēma ir, un problēma būs komisijas e, lauciņā jo a, parlamentam ir veto tiesības, un tas būtu briesmīgi, ja mēs jums a, sen pirms sarunu nobeiguma esam brīdinājuši, ka tā ir problēma, problēma sabiedrībai, un a, par to ir minējušas arī citas komitejas, ekonomikas sociāla jautājuma komiteja, reģionu komiteja. Mums ir vajadzīgs vairāk paskaidrojumu, vairāk izmaiņu nekā tas, kas ir šajā ziņojumā, jo progress attiecībā uz caurskatāmību ir atjaunot cilvēku uzticēšanos Eiropas tirdzniecības politikai. Tā kā es vēlētos citēt vairāk no komisijas par to, kā mūsu viedoklis tiks ņemts vērā. Paldies, Karolīna! Jā, paldies! Daudz, kas jau šeit izskanēja, bet jāsaka, ka mums eh, bija ļoti interesantas sarunas ar uh, eh, ASV pārstāvjiem, un es eh, tā kā nedaudz arī iepazinos ar uh, ASV, un es varbūt pozitīvāk tiek noskaņota pret amerikāņiem nekā mēs uh, po, kopumā Eiropā. Un Faktiski es piekrītu arī tam, ko kolēģi teica attiecībā uz ziņojumu, ka jā, tas gandrīz ir viss tas pats, kas jau ir bijis, un tur nekas eh, ļoti daudz nav izmainīts. Un mums gal galā ir jāskatās, eh, kam eh, amerikāņi būs gatavi piekrist arī attiecībā uz publiskajiem pakalpojumiem. Uh, Nu, mēs gājām pareizajā virzienā, bet, manuprāt, vēl uh, ir daudz darāmā, lai palielinātu caurskatāmību, ilgspējību un tā tālāk. Un būtu, es arī zinu, ka SV puse nav nemaz uh, tik apmierināta ar situāciju. Un Marija, jā, paldies, es. Uh, gribu teikt, ka rezolūcija, protams, nav nekāda bībele, tas tiesa, bet tā tomēr pārstāv plašu uh, politisko viedokļu vairākumu šajā parlamentā, un tas tomēr nozīmē, ka komisijai ir jāprasa iekļaut virkni elementu, ko šeit atbalsta liels politiskais vairākums. Tad jau jautājums, kam tad tas viss domāts? Pēc visa saruna procesa varu pēc visa nobalsot par vai pret, bet ja tas tā notiks, tad eh, tas būs tāds ļoti ierobežots parlamentu iesaistīšanas process, jo parlaments un vairums interesēto pušu šobrīd saka, ka ir jāņem vērā to, kāda ietekme būs uz MVU, un ir daudz deklarāciju par to, cik ļoti svarīgi ir MVU, bet tad, kad mēs paskatāmies pašreizējo tekstu, Tad šī nodaļa ir ļoti uh, viegla, ļoti pavisam nesaistoša, tā neņem vērā mūsu paustās bažas, un 60% no Vācu MBU ir uh, izteikušies pretī tipu, un viņi to dara uh, ne jau ideoloģijas dēļ, bet tādēļ, ka viņi sevi nesaskat šajā priekšlikumā. Un kas attiec uz tiesībām pieņemt likumdošanu, Eh, un sadarbību likumdošanas vējā jomā no vienas puses un ICS, eh, ar to mēs būtībā eh, kaitējam likumdošanas tiesībām Eiropas Savienībā. Un tad, kad mēs runājam par vidas standartiem un eh, nodarbinātības standartiem, mēs vēlamies pārliecināties, ka tie ir iekļauti visās sadaļās un ka šie elementi ir saistoši. Nevis to minēšana tikai vienā eh, nodaļā, nu, tas nav pietiekami. Mums ir kaut kādi pakalpojumi eh, vai paziņojumi, kas ir lielisks PR darbiņš no komisijas puses bet ļoti daudz eh, mūsu pausto bažu un aspektu nav minēti šajā dokumentā. Paldies, priekšsēdētāji. Nākamais runātājs. Arī es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas gribētu redzēt papildus skaidrību šajā nodaļā. Mums it kā tika stāstīts, ka mm, darba standarti netiek apdraudēti. Tajā pašā laikā es nekur neredzu šeit nekādas um, konkrētas noteikumus un nevienu konvenciju piesaukt, varbūt to varētu kāds skaidrot. Par vides standartiem varbūt arī tur jūs varētu mums sniegt zināmas precizējumus attiecībā uz to, ko jūs uzskatāt, kas ir piesardzības princips, kā jūs to traktējat. Un par lauksaimniecības uh, precēm un produktiem Nu, esam uzklausījuši vairākus skaidrojumus, dzirdējām, ka nebūs nekāds apdraudējums ģeogrāfiskajām norādēm, nu tīri, lai mums naktsmieru netraucētu, un ir uh, panākts ļoti labs progress uh, šajās sarunu nodaļās. Un kā tiek paredzēts šīs sarunas noslēgt līdz gada beigām. Tomēr, jāsaka, man vēl aizvien tiešām ir bažas attiecībā uz uh, šo lauksaimniecības nodaļu un gribētu iegūt papildus tīri faktu precizējums par to, kāda ir šobrīd situācija un kāds būtu šī specifiskie sarunu elementi. Un attiecībā uz pāriem kolēģi minētajiem argumentiem gribētu teikt, jā, pavisam drīz um, ASV būs vēlēšanas. Un mēs šobrīd uh, turpinām sarunas, tajā pašā laikā neņemot vērā to, kas tiek teikts um, kampaņas ietvaros Tādēļ gribētu jautāt, vai mēs sarunās vispār kaut kādus ģeopolitiskos apsvērumus ņemam vērā. Nu, šķiet ļoti sarežģīta šī situācija, ja mēs vispār tiešām neņemam vērā šobrīd esošo ASV kontekstu. Lūdzu. Thank you very much, Chair, and thank you. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī deputātiem par ļoti aktuāliem jautājumiem, ļoti plašo jautājumu klāstu. Mēģināšu darīt visu, kas manos spēkos, lai cik vien konkrēti iespējams atbildēt uz visiem izskanējušiem komentāriem. Vienu lietu gan gribētu teikt. Nu, nav vietas uh, pašapmierinātībai DJ Trade, mēģinot mūsu centienus um, tātad panākt progresu sarunās. Tas ir tas, ko darām, tā, tā, tāds ir mūsu darbs. Un jūs uh, kopā ar padomi esat tā institūcija, kas mums piešķir uh, šādu um, atļauju, un es ceru, ka zināt, ka esam vienā pusē. Ja ir kaut kādas problēmas, vairāk no jums teica, ka esot norādījuši um, jau nereiz vien uz jautājumiem, nu varbūt, ka mums divpusēji vajadzētu mēģināt rast tam risinājumu. Tātad jūsu teiktajiem um, komentāriem, un jā, daži no tiem bija tiešām aktuāli. Tomēr varu tikai teikt, ka mūs, mūsu sarunu partneris ir patiešām spēcīgs, kas ir uzņēmies uh, vadošo lomu uh, tirzniecības um, attiecībās 50-60 gadu gaitā, Un uh, tādēļ jāsaka, ka neatkarīgi no tā, kā mēs strādājam ar šiem jautājumiem, kas mums ir aktuāli aizstāvoties vai uzbrūkot, gribētu tikai atgādināt, tas ir sarunas. Un ne vienmēr tas ir vienkārši. Un varu tikai teikt, ka mēs um, pastāvīgi strādājam uz pilnu, ar pilnu jaudu šajā procesā. Process tiešām nav vienkāršs ne mūsu ASV kolēģiem, ne arī mums. Priekšsēdētāji, sākumā varbūt jūs uzdietie jautājumi. Dzīvnieku labturība Mēs esam nākuši klajā ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem sanitāro fitosanitāro jautājumu nodaļā. Tas ir mūsu dokumentā atrodams, un mūsu viedokļi nevienmēr ir identiski kolēģiem um, ASV, ja paraugāmies uz uh, ASV pieeja dzīvnieku labturībai, nu jā, šis ir viens no jautājumiem, kur mums nāksies kopīgi nonākt pie kompromisa bet priekšlikums, ar kuru esam nākuši klajā, mūsuprāt, pilnībā atbilst vismaz mūsu centieniem par to, ka tātad ne tikai šī komiteja, bet arī citas parlamenta komitejas mums ir lūgušas runāt par dzīvnieku labturības standartiem un arī NV komiteja. Vides jautājumu komiteja ir tiešām nāks klajā ar tādiem spēcīgiem aicinājumiem šajā kontekstā, kas attiecas uz uh, 14. pantu datu privātumu varu šobrīd tikai norādīt, ka kamēr vēl aizvien strādājam pie teksta un pie apņemšanās, ir tas, ka mēs pilnībā esam apņēmušies ievērot pilnīgu privātuma pieeju, kā tas ir atspoguļots iekalts Eiropas Savienības tiesībās, gan Lisabonas līgumā un arī attiecīgajos visos saistītajos tiesību aktos, kā tas ir nacionālā līmenī definēts Eiropā. Nu, un tas nozīmē, ka šī procesa rezultāts ļaus mums nodrošināt, ka ir arī atbilstība tātad mūsu sarunās ar Amerikas draugiem. Tālāk par attīstības valstīm un TTIP. Protams, ja tiek vestas sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu, principā tā ir saruna, tā, tās ir sarunas starp divām pusēm. Uh, jo tas ir uh, atšķirīgi, kā ir pieeja PTO kontekstā. Tomēr no otras puses, manuprāt, tas, ko mēģinam šeit darīt, ir panākt, ka mūsu regulējušās sistēmas ir atbilstīgākas un tādā līmenī, tātad cik tās ir atbilstīgas, paturot prātā izmaksas uh, regulatorijai atbildībai, ka tas parasti, tās parasti ir augstākas nekā tarifu maksāšana importa ceļā. Uh, tad jāsaka, ka viss, ko varam darīt, lai samazinātu nepieciešamas uh, pārklāšanās uh, regulējušiem, tātad regulatorās atbilstības izmaksas, tātad nevajadzīgas liekas, jo, nu, bieži vien tās ir apzināti liekas. Visos pārējos gadījumos, ja tas pamatot, viss kārtībā, bet, ja tās ir tiešām liekas, tad viss, ko darīsim, lai palīdzētu um, attīstības valstīm, un galu galā, galā arī mēs strādājam, balstoties prezumcijas, ka šis līgums būs ne tikai uh, labs um, Eiropas Savienībai un ASV, bet arī citām valstīm. Un uh, uz to ir parādījuši arī mūsu veiktie pētījumi. Tālāk, nākamais jautājums. Tas ietekmē dažādas sarunu stadijas. Nu, visaktuālākais varbūt būtu šeit iepirkums, kur daudzas no preferencēm, ko ir uh, norādījusi ASV, šie ierobežojumi tiek īstenoti vai nu štata vai pat zemākā līmenī. Un tā ir noteikti prioritāte Eiropas Savienībai, un tā būs arī prioritāte komisāru tikšanās reizē pirmdien, kad tiksimies ar mūsu partneriem. Arī profesionālo kvalifikāciju jomā ASV tas ir tātad federālā līmenī regulēts vai pat zemāk, un mēs šobrīd strādājam pie tā, ka izstrādājam mehānismu, kas ļautu nodrošināt savstarpējo profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka mums nāksies arī apakšā federālā līmenī pie tā strādāt ASV. Tas pats attiecas arī uz uzraudzības un apdrošināšanas nozari. Tas ir tiek organizēts štatu līmenī ASV un arī tur. Ejot uz priekšu ar Eiropas prioritātēm finanšu nozarē, nu tajā skaitā arī regulējušie jautājumi, mēs vienmēr arī atceramies šo apakšfederālo dimensiju šim jautājumam. Jūs uzdevāt patiešām pamatot jautājumu par izpildi, darba tiesībām un vides nodaļu. Tas, ko varu tik eh, teikt, atbildot, ir tas, ka, ja mm, paraugāmies uz iepriekšējiem tirzniecības nolīgumiem, tad ASV ir um, izdarījis zināmas apņemšanās un saistības vides uh, jomā, kas varbūt tiek arī sankcionētas un mēs savas saistības esam uh, pilnībā īstenojamas padarījušas, bet tajā pašā laikā neesam pārgājuši pie šī gala uh, soļa, kas būtu tātad piemērot finanšu vai tirzniecības sankcijas. Mūsu izvēlētā pieeja sarunās šobrīd ir sekojoša. Mēs gribam vienoties sākumā ar ASV par to, kāda veida saistības pēc būtības vēlamies kopīgi izstrādāt darba un vidas tiesību jomā, jo tas ir tas, kur šobrīd, mūsuprāt, ir nepieciešams izrādīt vadību un parādīt, uh, kā mm, var izskatīties 21. gada vienošanās, tīri runājot par vērtībām, kas iet tālāk nekā tirgus atvēršana. Un tiklīdz mums būs uh, šo platformu izdevies izveidot, uh, sadarbojoties ar ASV partneriem, tad mēs varēsim kopīgi lemt, kādu modeli tad būtu mm, visvairāk vērts izvēlēties, kurš būtu tas efektīvākais, kas nodrošinā pilnīgu atbilstību. Tālāk jautājums par parlamentāro dimensiju. Pēc TTIP, tiklīdz tas būs ratificēts. Šeit atbilde ir pilnīgi skaidri sekojoša. Mēs vēlētos, lai Eiropas parlaments, un es domāju, ka tas attieksies arī uz Amerikas pusi, lai tie pilnībā iesaistīto šo prioritāšu noteikšanā, un uh, visu mērķu, tātad mūsu procesā vienot, lai mēs vienotos par mērķiem transatlantiskā kontekstā, un ir pilnīgi skaidrs, ka mēs negribam izstrādāt tītip, lai tiktu veidots lēmumu pieņemšanas mehānisms, kas būtu veids, kā pieņemt lēmumus, kurus citādi nevarētu, kurus uh, citādi būtu tātad jā, jānogrūž uz parlamentu un uz padomu. Nē, tur visur ir piemērojama ierastā tradicionāla procedūra, un tas attiektos arī uz jebkādu pieeju, par ko vienosimies ar ASV TTIP kontekstā. Varbūt tas kliedēs jūsu bāžas. Ja tā, tad mēs par to priecāsimies. Maklārkinas kundzes teiktais par ambīciju līmeni. Jā, ambīciju līmeni gribam saglabāt noteikti, bet tajā pašā laikā no jums neslēgšu, kā šobrīd esam pašā sarežģītākajā saruna brīdī. Un tas ir jautājums par tirgus pie, pieejamību, piekļuvu tirgumu un mēģinam rast risinājumus par iepirkumu, par pakalpojumiem, par uh, lauksaimniecību. Tie ir tie pamata elementi, kas um, noslīpēs to, kā beig beigās izskatīsies līgums. Bet tas, ko šobrīd daram, un es domāju, ka tas būs uh, zināms arī sabiedrībai, ir tas, ka esam parādījuši, um, paziņojuši, ka uh, sarunas par pēdējiem, tātad šis 3% tarifu uh, uh, latiņa, kas ir tas svarīgākais elements, um, ir atstāts uz sarunu beigām. Šobrīd mēs par to sarunas nevedam. Un tiem no jums, kas jautāja, vai mēs jau šobrīd runājam par konkrētiem apjomiem ar ASV pusi, atbildi ir nē. Nu, es vismaz neko tādu nezinu. Jo arī tas ir jautājums, kuru pilnīgi skaidri esam atlikuši uz sarunu beigām neslēpšu no jums arī to, ka iepirkuma jomā panāktais progress pēdējo divu mēnešu laikā ir bijis sarežģīts, un mums vēl aizvien šķiet, ka nāksies pārvarēt vairākus šķēršļus, pirms nonāksim situācijā, kad varēsim ķerties pie sarunu noslēgšanas. ASV puse par, ir norādījis, ka tas varētu būt ap vasaras sākumu, ja mums būs teksta redakcija, kas aptvers visas sarunu jomas. Nu, re, Harkeras kundzei par iepirkumu. Šobrīd uh, esam vēl sarunu vidū un nav vēl rasts veids, un pie tā mēs noteikti strādājam, lai nonāktu pie risinājuma, kas ļautu mums eh, veiksmīgi tātad pabeigt visus šos elementus un tad pabeigt iepirkuma sādaļu. Komisija noteikti piekdien plāno par to runāt ar saviem partneriem. Par sadarbību neplānojam nekādā veidā apiet parlamentu. Tāds nav mūsu mērķis. Šulca kungs. Kā tas ietekmēs darba vietas? Šāda veida tirzniecības nolīgumiem vienmēr ir ietekme arī uz darba vietām. Abos virzienos dažās uh, nozarēs uh, situācija pasliktinās, citās uzlabojas, bet ekonomiskā efektivitāte, ko nodrošina tirzniecības liberalizācija, ir, nu, iegums pats par sevi. Uh, Tomēr var tikai arī norādīt, ka mēs patiešām ceram, ka mēs sešu nedēļu laikā vai aptuveni tādā laikā varēsim publiskot vidustermiņu ziņojumu par ilgspējīgas, ilgspējības ietekmes izvērtējumu, uh, pie kā strādā Nīderlandes aģentūra. Tas ir būs tātad neatkarīgs ziņojums, kas tiks uh, nosūtīts arī parlamentam. Ceram, ka jāpēc tātad četrām līdz sešām nedēļām tas notiks. Sabiedriskie pakalpojumi. Ja vien kāds neiebildīs un nenorādīs, ka esam bijuši pašapmierināti, nu, esam ļoti smagi pie tā pusotra gada laikā pēdējā strādājuši. Bija arī publisks paziņojums no uh, komisāra puses, tas bija tiešām ļoti smagi panākta vienošanās ar ASV partneriem, un mēs patiešām ceram, ka, nu, ir trīs garantijas ieviestas šādi ugunsmūri valsts sektoram. Uh, Tagad tās ir iekļautas uh, mūsu priekšlikumos, ko esam nosūtījuši ASV. Vai nu tas būtu šis plašais izņēmums attiecībā uz darbībām valdības iestādēm, vai arī otrajā pielikumā iebildes uh, un uh, tātad izņēmumi valsts sektoram, sabiedriskajam sektoram, Bet, nu, jebkurā gadījumā, ja nu kādam no jums uh, ir vēlme plašāk parunāt ar mūsu dienas ekspertiem par, tie, par to, nu tad ar prieku varat to darīt. Neredzu, ka nešķiet man, ka jūs būtu pilnībā pārliecināti, un mūsu darbiņš, protams, ir pārliecināties, ka esat apmierināti ar tīri juridisko kontekstu uh, šiem garantijām attiecībā uz sabiedrisko jomu. Protams, ka TTIP uh, būs 2000 lapas juridiska teksta, Tas nozīmē, ka šī juridiskā valoda jau arī atrunās visus tos smalkumus un to, cik lielā mērā šīs nozars ir aizsargātas. Tomēr gribētu teikt, ka, cik tālu zinu, tad PTO lietas un strīdi nav bijuši par sabiedriskajiem pakalpojumiem. Un gan mēs, gan arī ASV partneri esam visai skaidri norādījuši, ka nevēlamies ar tēti palīdzību nekādā veidā ierobežot politiskās valdību iespējas uh, kādā vēlākā brīdī ieviest arī un izmantot sabiedriskos pakalpojumus. Atzīmēju Šulca kungu teikto par privātumu, um, SDO konvenciju, investīciju, um, aizsardzības sistēmu. Tātad par uh, investīciju tiesu sistēmu mums šķiet um, viedokļi nesakrīt. Mūsuprāt, tā ir tiesu procedūra, kura var tikt pakļaut arī politiskām pārbaudēm attiecībā uz to, ka tā ir pietiekami tiesiska, pietiekami neatkarība, neatkarīga un uh, pietiekami gatava um, tapt um, par tādu starptautisku pieņemamu procedūru, kā piemēram tiesa Hāgā vai arī PTO strīdu risināšanas procedūras, ar ko strādājam nu jau ilgāk nekā 20 gadu garumā, kā jau būsiet pamanījuši arī no jūsu iepriekšējās viedokļa apmaiņas ar Brauna kungu. Uh, Nu, viņš stāstīja, ka kopumā un parasti uzvaram visos gadījumos un mums labākas, labāks sniegums pat nekā ASV draugiem strīdu izšķiršanas šajā kopējā rezultātā. Viena minūte, saka priekšsādātājs, tagad mums ir jāpāriet uz angļu valodu, jo tulki darbu beigs, bet nu es nedomāju, ka tas sagādās kādas problēmas. Lielas paldies par tulkojumu, saka priekšsādātājs, tikšanos rītdien. Lūdzu. Thank you. I'll go as fast as I can.